La Presidente. La seduta è aperta. Sanāksme sākas. Pirmais jautājums darba kārtībā. Šodien ir Kazas kungs ziņojums par PVN nākotni. Un nu, tūlīt pat došu vārdu mūsu referentam četras minūtes, lūdzu. Grazie, prezident. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāru, kungs, godātie deputāti, šis ziņojums ir svarīgs ieguldījums eh, apspriežu procedūrā. Jo iesākām 2010. gada decembrī, kad komisija izsludināja zaļo grāmatu par PVN nākotne. Pašreizējā sistēma pašlaban, pat labam nav piemērota iekšējiem tirgu. Tai ir daudz administrīvu izmaksu, tās ir pārāk lielas, tā ir pārāk liels sloks uzņēmējiem. Šī sistēma arī ir pakļauta krāpšanās iespējamībai, jo īpaši tas attiec uz pārobežu darījumiem. krāpšana šādos gadījumos, gadījumos dalībvalstīm izmaksā miljardiem eiro katru gadu. Nosakot labāko ceļu, kā rīkoties turpmāk, nav viegli. Tas ir jādara pēc visaptverošas eh, konsultēšanās ar iesaistītajām pusēm. Esmu saticies ar dažādām iestādēm, organizācijām, tā skaitā lielo un mazo uzņēmumu pārstāvjiem. Tagad es paskaidrošu savus secinājumus. Viens no pamat eh, punktiem šajā ziņojumā ir tāds, ka mums ir jāatzīst status quo un jādodas tālāk uz eh, principu noteikšanu. Runāt par nodokļiem, par uzņēmumu nodokļiem, eh, attiecībā uz uzņēmumu, kas ir darbojas pārobežu ietvaros. Un te mēs arī ņēmām vērā komisijas zaļo grāmatu. Komis, eh, sistēma balstās uz oriģinālajiem principiem, kas ir vislabākie iekšējiem tirgum. E, taču šī sistēma līdz šim nedarbojās, jo politiskās e, gribas nav, un tāpēc jāmeklē jauna sistēma. Sistēma, kas darbojas uz e, mērķi valsts principu, var būt efektīva tikai tad, ja tiek ieviests ieviest viens pieturs aģentūra PVN. Un tas būtu jādara no 1. janvāra 2015. gadā. Tam lielā mērā būtu jāsamazina administratīvie izdevumi uzņēmumiem un jāveicina pārobežu darījumi. Daudziem cilvēkiem labāk patīk uh, īstenot uh, savu uzņēmē darbību ar trešām valstīm kaut arī mums it kā ir vienotais tirgus. Tas ir nepieņemami un šī situācija jārisina pēc iespējas ātrāk. Runājot par, eh, runājot par PVN iekasēšanas eh, iespējām, ir jāizvērš pētījums, un es uzskatu, ka vislabākā sistēma saskaņā ar pētījumiem ir ierobežos datu noliktavas modelis. Lai to īstenot, mums ir jāinvestē infrastruktūrā, un mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem, uzmanīgiem. Tāpēc ir jāveic plašāk pētījums šai jomā, lai secinātu, cik šī pieeja ir dzīvotspējīga. Mums ir jāsamazina administratīvie izdevumi, un tas ir ļoti svarīgi, jo īpaši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Citi ieteikumi attiecas uz uh, uh, dokumentu iesniegšanas biežumu samazināšanu, jāpieņem izņēmumu gadījumu un vairāk jāizmanto e-pārvaldība. Tagad es pārtraukšu un pēc tam runāšu tālāk pēc man kolēģis teikšanās. Paldies! Grāk. Paldies, turpina priekšsēdētāji. Tagad dodu vārdu komisāram Šemetam. Priekšstādātāja kungs, godātie deputāti, gribu pateikties Eiropas parlamentam un jo īpaši Kazas kungam par viņa pozitīvo un konstruktīvo ziņojumu par um, mūsu zaļo grāmatu PVN nākotni. Komisijas mandāta ietvarā ietvaros mēs sapratām, ka ir laiks no jauna paraudzīties uz e- Eiropas Savienības PVN nākotni, kas PVN sistēma, kas e, nu, jau vairāk par 14 gadiem ir bijusi spēkā. Pienāca laiks izstrādāt jaunu, modernu PVN sistēmu, kas pilnīgi atbilst vienā tā tirgus prasībām un jaunajiem uzņēmē darbības modeļiem. Šai sistēmai ir jāuzlabo e, ieņēmumi ilgs, ilgtermiņā. Pagājušajā gada nā, eh, decembrī mēs nācām klajām ar zaļo grāmatu par PVN nākotni, un tam ir jābūt kā impulsam procesam. Skaidrs, ka šāds debats ir nepieciešams. Vairāk par 1700 rakstveida ziņojumiem mums tika iesniegti. Tie liecināja par to, ka pašreizējā PVN sistēma ir pārāk sarežģīta un izmaksā pārāk daudz. Galvenokārt tāpēc, ka Eiropas Savienībā pastāv pārāk daudz atšķirību. Tas tiek minēts kā galvenais šērslis iekšējā tirgus labumu gūšanai, jo īpaši attiecībā uz maziem vidējiem uzņēmumiem. Viens secinājums izdarāms jau tagad. Mūsu iniciatīva ir e, vainagojasies ar gaidām. Fundamentāls izmaiņas ga visos galvenajos PVN e, sistēmas apstā, e, apsvērumos. Um, ir arī sabiedrības un uzņēmēja interesēs. Viņi to gaida. Mēs nāksim klajā ar paziņojumu pirms šī gada beigām. Tas būs nākošais solis, un to tajā mēs identificēsim stratēģiju stabilai, uh, stabilam PVN režīmam. Protams, ka nevar uh, uzreiz atrisināt visas PVN sistēmas problēmas. Uh, Mūsu paziņojums izvirzīs mērķus attiecībā uz tām jomām, kur var panākt progresu īstermiņā un uz tām jomām, kur vēl ir nepieciešams ilgāks laiks un uh, kuras var vainagoties panākumiem tikai ilgākā laika periodā. Nākošajā gadā mūsu darba programmā es ierosināšu jaunas institīvas, kas ir saistīts ar vienam uz galvenajām prioritātēm konsolidācija un ilgspējīga izaugsme. Līdz ar to būs arī tālāk priekšlikumi par jauno PVN stratēģiju. Tas attiec uz ātrās darbības mehānismu, administratīvās sloga samazinājumu uzņēmumiem. Godātie deputāti! Parlamenta atzinums, kas izpauž šajā ziņojumā, ziņojumā ataino arī iesaistīto pušu intereses Šis ziņojums ir ambiciozs un komisija ir par to gandarīta. Jau tagad varu jums eh, apstiprināt, ka parlamenta viedoklis pilnīgi tiks ņemts vērā. Paldies! Grazie, komisār. Paldies komisāru kungam! Tagad budžeta kontrolas komitejas vārdā uzstāsies Bārts Stās uz četrām minūtēm. Paldies priekšsēdētāji, kolēģi, komisāra kungs es uh, sagatavoju um, atzinumu mūsu komitejā un uh, mums vajadzēja rūpīgi iepazīties ar zaļās grāmatas saturu un piedāvātājiem uh, pret uh, korupcijas pasākumiem un pret uh, krāpniecību vērstajiem pasākumiem. Īstenībā pie šī jautājuma esam strādājuši ļoti ilgi. Tas nav tikko ieraudzījis um, dienas gaismu un mums vajadzētu saprast, ka ir jāuzņems būtiska iniciatīva un referents iesaka vairākus instrumentus, ar kur palīdzību cīnīties pret krāpniecību un uzlabot pašreizējo sistēmu. Masāla fraude ir. Jāņem vērā, ka joprojām notiek ļoti daudz krāpniecības. To varētu mērīt 80 līdz 100 miljārdu eiro apmērā. Tātad, uh, tās ir summas, par ko mēs runājam, un visā Eiropas Savienībā šī summa sasniedz pat 200 līdz 250 miljārdus eiro. Un es domāju, ka šī summa ir pietiekami liels stimuls, lai mēs beidzot sāktu rīkoties, cīnīties pret to, ka tik liels summas aiziet garām valsts kasei. Protams, ir jābūt labākai sadarbībai starp dalību valstīm, starp dalību valstu iestādēm, pārvaldībām ar Eiropolu, Eirojust un arī Olaf. Un mēs, kā budžeta kontrolas komiteja, eh, to arī uzsvērām savā atzinumā. Vēlējos pateikties arī ekonomikas un monetāro lietu komitejai. Viņi mm, pārņēma ļoti daudz no maniem labi domātajiem ieteikumiem un um, 33. 34. punktu īpaši vēlējos uzsvērt. Es gribēju pateikties Ekon, ka viņi ir arī šos punktus eh, pārņēmuši. Uh, un tādā veidā izrādīšu cieņu pret maniem ieteikumiem. Protams, ir jābūt arī augstākam atbildības līmenim un ir jāapzinās iespējamie riski. Es uzskatu, ka ir nepieciešams arī uh, definēt, kas īsti ir PVN krāpniecība. Tā tad ir jābūt vienotai definīcijai visās dalību valstīs. Es esmu sarunājies ar ļoti daudziem eh, nodokļu inspektoriem, un viņi bija nobažījušies, jo viņi teica, ka nav pat tādas uniformas vienotas eh, PVN definīcijas, un tādēļ ir grūtāk arī piedāvāt administratīvās sankcijas. Komisija piedāvā vairākus priekšlikumus, lai uh, sistēmu vienkāršotu un lai efektīvāk cīnītos pret krāpšanu. Tomēr tas ir nozīmīgi. Uh, Un referents runāja arī par paša nodokļa uh, vienkāršošanu un par likumdošanas vienkāršošanu šajā jomā. Un inspektori, kas katru dienu cīnās pret krāpniecību, teica, ka krāpniecība arī nepazīst robežas, tātad tā ir pārobežu eh, krāpniecība. Bet ir administratīvās barjeras, ir grūti cīnīties pret krāpniecību pārobežu režīmā, bet, piemēram, inspektori nezina katras valsts valodu, un tādēļ viņiem ir grūtāk sadarboties un grūtāk cīnīties, eh, ja krāpnieks ir devies uz citu valsti. Tādēļ vajadzētu padomāt padomāt par dokumentu tūkošanu, nu vismaz dažās visplašāk lietotajās valodās. Komisija piedāvāja franču, vācu un angļu valodas. Komisijai ir eh, jās, jāparūpēs, lai zaļā grāmata varētu piedāvāt tādu papildus vērtību un lai e, notiktu ciešāka sadarbība ar parlamentu un, protams, jāparūpēs par visas procedūras caurskatāmību. E, Un es savā ziņojumā tāpat runāju par jauno tehnoloģiju izmantošanu, jo eh, tas ir nozīmīgs instruments cīņā pret krāpšanos. Un gribēju beidzot arī pateikties par to, ka Ekonu komiteja ir pārņēmusi daudzus mans ieteikumus, jo mums Eiropas parlamentam jābūt vienotam un spēcīgam cīnoties pret tik būtisku krāpniecību. Paldies! Paldies! Tagad Ivanovs kundze no IMCO komitejas. Lūdzu. Minūti, anche se L'onorevole Ivanova non è in aula e quindi... Ivanovas kundzes zālē nav, tādēļ došu vārdu Ferbera kungam no Transporta un Tūrismu komitejas. Minūti, è... Ferbera kunga arī nav zālē. Tagad uzstāsies runātāju politisko grupu vārdā. Un pirmais uzstāsies Palone kungs no Eiropas tautas partijas grupas. Lūdzu, uz divām minūtēm. Priekšsēdētājs kundze. Manuprāt, iekšējā tirgus pilnveidei un nevainojamai darbībai ir jābūt papildinātai ar nevainojamu PVN sistēmu. Kazas kungs ar savu ziņojumu ir e, ļoti skaidri norādījis uz visiem pašreizējās sistēmas trūkumiem, un viņš piedāvā šos trūkums, jeb e, šos caurums aizlāpīt un darīt to efektīvā veidā. Mums jāsaprot, ka jaunā PVN sistēma ir jāharmonizē, ir jābūt kopējiem noteikumiem, harmonizētiem noteikumiem, lai daldību valstis varētu izmantot eh, visas priekšrocības, ko sniedz šāda sistēma. Bet ir eh, ļoti daudz uzņēmumu, kas joprojām cīnās ar grūtībām, it sevišķi tādi, kas darbojas pārobežu kontekstā. Tādēļ ir jābūt ciešākai sadarbībai, bet tā var izdoties tikai tādā gadījumā, ja dalība valstis ir patiešām apņēmības pilnas kaut ko darīt un uh, novēršas no tādām tīri nacionālām interesēm, bet vairāk domā par kopīgo labumu. E, Kāzas kungs piedāvā administratīvā sloga samazināšanu, lai vienkāršotu PVN sistēmu. MVU īstenībā maksā daudz vairāk tā proporcionāli ņemot, ja salīdzina, tās ar, uh, ja salīdzina tos ar lieliem uzņēmumiem. Un arī ārpus Eiropas Savienības ir vairāk finansiālu priekšrocību. Ir jāvienkāršo visa sistēma, bet tāpat uzņēmumiem ir jārēķinās ar uh, lielāku juridisko noteiktību. Uh, Es ceru, ka beidzot tiks piedāvāti tādi harmonizēti modeļi un uz maziem un vidējiem uzņēmumiem attieksies atvieglots režīms, jo tie īstenībā ir mūsu ekonomikas eh, galvenā ādere. Nākotnē mums ir jārunā arī par nodokļu aprēķina bāzi un fiskālo konsolidāciju. Protams, uh, Eh, tagad mēs piedzīvojam krīzi un visiem ir jāmaksā PVN, ne tikai cilvēki, kas ir vājākie ķēdes locekļi un kam ir noteikti ienākumi. Paldies Palonas kungam un tagad komī kundze kura aizvieto Fērbera kungu. Viņa izteiksies transporta komitejas vārdā uz divām minūtēm. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Ja mēs runājam par valsts finansējumu problēmām, eh, protams, eh, ar tām saskars daudzas dalību valstis, un mums nevajadzētu to eh, visu laiku atkārtot. Principi ir vienoti, mums ir jācīnās pret to, pret ko mēs varam cīnīties. Mums ir jāatveseļo valstu finansējums, ja tā drīkst teikt. Es augstu vērtēju Kazas kunga ziņojumu, viņš ir paveicis nu dienu lielisku darbu. Un uh, šis ziņojums uh, ir balstīts arī uz uh, labi sagatavoto komisijas zaļo grāmatu. Es gribēju uzsvērt vairākus aspektus. Ļoti, man ļoti iespaidīgi likās viņa ambiciozie priekšlikumi cīņā pret krāpšanos, jo īstenībā daudzās Eiropas Savienības dalību valstīs pilsoņi ir galvenie cietēji. Viņiem ir jānāk talkā, lai varētu aizlāpīt milzīgos valstu budžeta caurums. Protams, ir jāsamazina arī uh, administratīvās izmaksas, birokrātija, jo uzņēmumu cieši un birokrātiskais sloks to dzīvi nebūtu nepadara vieglāku. Gribēju uz, uzsvērt vēl vairākus Kazas kunga nopelnus. Viņš runā par efektīvākām un uh, labāk saprotamām procedūrām uzņēmējdarbībā, lai uzņēmumi patiešām varētu atveseļoties, un tas nāks par labu, protams, arī dalību valstu ekonomikai kopumā. Mums tieši tagad tirgus ir jāstimulē vairāk nekā jau kad agrāk, un beidzot ir jāsāk strādāt pie labklājības radīšanas. Gribēju uzteikt Kazas kungu, ziņojums ir labi izsvērts, tur ir rakstīts par galvenajām prioritātēm, un tagad ir īstais laiks pāriet no vārdiem pie darbiem. Paldies! Paldies! Tagad sociāldemokrātu grupas vārdā El Kadravī kungs uz trim minūtēm lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Pašā sākumā vēlējos pateikties referentam par izcilo sadarbību un pateicoties tai ir radies labs ziņojums, kurā Eiropas parlaments pauž ļoti skaidrs nostādnes un ziņas. Protams, sistēmai ir jābūt efektīvākai, caurskatāmākai un vienkāršākai. Kazas kungs savā ziņojumā uz to ļoti skaidri norādījis, un es domāju, ka šis ziņojums ir tāds pirmais artaus uh, kopīgajā darbā, lai mēs uzsākt aktīvas debats par um, PVN sistēmu dalību valstīs. Protams, ir jākonstatē, ka pēdējo gadu laikā ir notikusi pārēja no tiešiem nodokļiem uz netiešāku nodokļu sistēmu, bet, protams, nodokļi ir viens no avotiem, kā garantēt labklājības valsts, labklājīgas valsts sistēmu. Tādēļ mums ir daudz jārunā par finanšu transakciju nodokli un citiem ieteikumiem, kā atveseļot mūsu ekonomikas. Uh, Protams, PVN nav kaut kas neitrāls, tas ir likumdošanas instruments, kas ietekmē arī cilvēku patēriņu. Eh, cilvēkus var mudināt iegādāties preces vai arī tieši otrādi mm, viņus aizkavēt kaut ko iegādāties. Ir jāpadomā par PVN pazemināšanu konkrētos sektoros, piemēram, brīvprātīgajā sektorā un sociālajā jomā. Ir jāsaprot arī, kādas ir galvenās prioritātes, kas notiek uh, transporta sektorā, jūras transporta nozarē un aviācijā. Tur arī varētu padomāt par atsevišķu PVN, savādāk PVN sistēmu. Un uh, ir arī citi nodokļi, piemēram, uh, vilcienu dzelzceļa satiksmē. Un, ja jūs maināt dažādas transporta veidus, tad šie dažādie nodokļi situāciju tikai sarežģīja. Un, protams, arī grāmatvedībai jātiek harmonizētai, lai atskaites būtu salīdzināmas dalību valstīs. Un eh, es domāju, ka tas viss tikai vienkāršos par to noteikti mums ir vēl jāpalauz galvas, kā to vislabāk īstenot. Protams, ir jācīnās arī pret krāpšanu, jo sistēma varbūt ir pārāk jūtīga, un um, Stāsa kungs minēja, ka PVN uh, krāpniecības dēļ katru gadu tiek zaudēta simtiem miljārdu eiro, nu tas, protams, nav pieņemami. Mēs atbalstām arī administratīvo vienkāršošanu, tam ir jābūt eh, vienam no priekšnosacījumiem, eh, lai varētu sistēmu uzlabot kopumā. Tālāk mēs runājām arī par mērķa valsts principu, un eh, tam ir vienam No, tam ir jābūt vienam no principiem eh, kopā arī ar eh, labu pakalpojumu sniegšanas līmeni. Es vēlējos pateikties referenta kungam un mēs eh, tagad ar nepacietību gadīsim komisijas iniciatīvu. Paldies! Paldies tagad liberāļu grupas vārdā Haglund kungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Es vispirms vēlētos pateikties referentam, kurš ir sagatavojis tiešām ļoti labu ziņojumu, un vēlos pateikties arī visiem ēnu referentiem par viņu ieguldījumu. Kopumā šis ziņojums tiešām ir ļoti labi sagatavots, un es vēlētos runāt par atbrīvojumu no PVN bezpēļņas organizācijām. Komisija noteikti atceras to, ka pirms pāris uh, mēnešiem Strasbūrā, kad uh, jūs uh, piedalījāties mūsu komitejas sēdē, mēs arī apspriedām šo jautājumu. Es gribētu iestāties par to, ka ir jāsaglabā šis izņēmums bezpēļņas organizācijām. Jūs varbūt būsiet pamanījuši, ka virkne kolēģu uh, ir. Uh, pievienojuši savus komentārus šiem ziņojumam, uh, runājot par uh, šo jautājumu. Vairākās dalību valstīs ir paredzēti šādi izņēmumi eh, nodokļu sistēmā, bet eh, komisija ir uzsākusi virkni pārkāpumu procedūru pret eh, dalību valstīm, tā skaitā pret Zviedriju. Es domāju, ka mums vajadzētu norobežoties no šādas uh, komisijas nostājas un ceram, ka komisija šīs uzsāktās procedūras apturēs. Bet es vēlreiz gribu atkārtot, ka šis ziņojums tiešām ir ļoti labs un uh, krāpniecībā nodokļu jomā tiešām ir ļoti smags un nopietns jautājums. Mums pret to ir jāvēršas ļoti aktīvi, lai palielinātu nodokļu ieņēmumus, ir tīpaši pašreizējā situācijā. Un noslēgumā gribu norādīt, ka mums jāpatur prātā, ka PVN ir svarīga joma, kur ir nepieciešama harmonizācija un jādomā par šo jautājumu risināšanu Eiropas Savienības līmenī. Paldies! Eiropas konservatīvo un reformātoru grupas vārdā Foksas kundze. Kungs, es atvainos vēlos pateikties referentam Kazas kungam par viņa rūpīgo darbu pie šā ziņojuma. Jebkur uh, darbs pie uh, nodokļu jautājumiem uh, izraisa strīdus, jo tā ir uh, suverēno valstu prioritāte. Uh, Komisija vēlas, lai Eiropas Savienībai būtu tiesības noteikt nodokļus mūsu pilsoņiem, bet mēs, konservatīvie, pret to iebilstam. Šis, e, šajā ziņojumā par PVN ir daudz aspektu, ko es apsveicu. Uh, Es priecājos par to, ka ir svītroti, svītrot finanšu transakciju nodoklis un citi Eiropas Savienības pašu resursi. Tāpat tiek norādīts, ka visiem priekšlikumiem par PVN ir jābūt tādiem, uh, kas novērst jebkādu krāpniecību. Uh, padome arī tagad pieņem vienotāku nostāju par PVN. Tas ir svarīgs solis, lai nodrošinātu efektīvu vienotā tirgus darbību. Bet tagad par tiem jautājumiem, kuras iebilstu. Uh, piemēram, 46. punktā ir aicināts dalību valstis paaugstināt nodokļu harmonizāciju. Koordinācija starp dalību valstiem ir viena lieta, harmonizācija pavisam cita lieta. Mana grupa šim priekšlikumam nevar piekrist. Mēs uzskatām, ka tiesības iekasēt nodokļus un lemt par to, kā tos iekasēt, ir jāatstāj dalību valstu ziņā. Paldies! Paldies! Tagad Goe grupas vārdā Huntis kungs uzstāsies. Paldies, priekšsēdētājs kundze, kolēģi. Šis ziņojums ietver pasākumus, lai, kur ir vērsti uz birokrātisko šķēršļu mazināšanu, bet šeit ir netik daudz runa par to, ko komisija piedāvā, bet galvenokārt ir runa par to, kā cīnīties pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Šeit ir runa par milzīgām naudas summām. Mana grupa uzskata, ka priekšlikumos, kas ir izteikti, ir uh, tāda pamat doma, ka ir uh, jāiesaldē tieši šie nodokļi, un mēs pat uh, piedzīvojam to, ka uzņēmumu ieņēmumu nodoklis tiek samazināts, samazināt nodokļi transnacionāliem uzņēmumiem, un tagad mēs cenšamies paaugstināt PVN patēriņa precēm. Tā ir negodīga situācija domājot par PVN un nodokļu politikas nākotni, iznāk, ka tā ir vērsta pret Eiropas sociālo politiku un pret pilsoņu labklājību. Paldies Huntis kungam. Tagad vārds Paksas kungam FND grupas vārdā. Paldies, godātie kolēģi. Es vēlos dalīties ar jums pārdomās par šo ziņojumu. Pirmkārt, pašreizējā PVN iekasēšana ietver ļoti novecojušas metodes, un tās ir jāmaina pēc iespējas ātrāk, ņemot pašreizējo situāciju vērā. PVN reforma ir jāīsteno ātri un efektīvi, bet mums jāpatur prātā patērētāja intereses, jo tieši viņi ir galvenie uh, maksātāji šajā neefektīvajā sistēmā. Tāpat uh, būtu dalība valstīm jāļauj ieviest sistēmas, uh, paredzot mazākus PVN likmes uh, tajās jomās, kas šim dalību valstīm šķiet svarīgas. Paldies! Tagad Sinklērs kundze. Paldies, priekšsēdētāji! PVN dažkārt sauc par luksus uzņēmumu. Tas ir luksus tiem, kas to var atļauties. Uh, tie, kas sabiedrībā gūs vislielākos ienākumus, tie parasti var izvairīties no šī nodokļa, bet tie, kas ir nabadzīgāki, ir spiest to tomēr maksāt, vai tas uh, attiektos uz vispārējiem, vispārējiem precēm, mājokļiem vai ko citu. Apmēram 15 miljardi eiro uh, no apvienotās karalistes nodokļu maksātājiem tiek uh, nosūtīti uz Eiropas Savienību tad patiesībā uh, tiešām varētu paziņot, ka PVN ir ES nodoklis. Mēs uzskatām, ka šis nodoklis ir nacionālās valdības uh, pārziņā, un te Eiropas Savienībai nebūtu nekādai teikšanai jābūt, un šim nodoklim jāpaliek dalību valstī. Uh, Un tas attiecas, piemēram, arī uz degvielu. Šādas debates bija 90. gada sākuma apvienotāja karalistē, un valdība mēģināja palielināt PVN uz 15%. Tas tika izdarīts, un nereiz netika paskaidrots, ka tas tiek darīts ES dalības dēļ. Bet vismagāk no tā cieta tieši nabadzīgi cilvēki. 1997. gadā, kad jauna valdība nāca pie varas, vai tika atsaukts šis nodoklis? Nē. Tad patiesībā visvairāk cieta nabadzīgie cilvēki, un šis eh, PVN nodoklis vienkārši gūstas uz visnabadzīgāko cilvēku pleciem manā valstī, un tas būtu jāceļ. Paldies! Paldies! Tagad vārds. bija pieteicies Hokmārka kungs, taču es viņu neredzu. Tad pāriesim pie nākošā runātāja Danēlis kungs. Trīs minūtes lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kungs. No ekonomiskā viedokļa PVN ir svarīga loma uh, valsts budžeta veselības un arī ES budžeta veselības nodrošināšana. Pat labam Eiropas Savienība piedzīvo finansiāls problēmas, un tāpēc PVN sistēma ir ļoti svarīga un tā jādarbojas efektīvi un pēc iespējas pareizāk. Administratīvās sarežģītības dēļ, kas raksturo, diemžēl, pašreizējo sistēmu, PVN ir svarīga loma arī administrācijā ES uzņēmumos. Neaizmirsīsim, ka prasības eh, par PVN atgūšanu un eh, PVN datu iegul, iekļaušanu uzņēmumu eh, pārskatos ir ļoti svarīgs sloks. Tas attiec apmēram 99% visu ES uzņēmumu. Un te, nu, tu, protams, pastāv iespējas uh, krāpties vai izvairīties tomēr no nodokļiem. Ņemot vērā šos priekšlikumus, šos faktorus, pašreizējie priekšlikumi ir lielisks ieguldījums no Eiropas parlamenta puses tajā jomā, kur, protams, mums nav likumdošanas e, kompetenci. Daži priekšlikumi attiecas uz administratīvās logu mazināšanu, uz konverģenci, uz administratīvās prakses apkopošanu, uz vienotas uh, veidlapas ieviešanu. Dalībvalstis, protams, varētu gūt miljardiem eiro, ja PVN tiktu iekasēts atbilstoši un attiecībā uz pārobežu krāpniecību ir jāīsteno labākas uh, izmeklēšanas iespējas, jāizmanto jaunās tehnoloģijas. Un nobeigumā gribu sacīt ļoti labi, ka ziņojums izskata tu, iespēju turpmāk pārskatīt PVN likmes un atbrīvojums no PVN attiecībā uz uh, sociālajām vides prioritātēm. Transporta komitejas atzinumā mēs pieprasījām nulles likmi sabiedriskajam transportam. Uh, ziņojuma galīgajā versijā šis priekšlikums nav iekļauts, taču mēs ceram, tas tiks iekļauts uh, tajā sarakstā attiecībās precēm, kurām uh, kuras atbrīvo no PVN. Runājot par eh, ceļu drošību līdz 2020. gadam, būtu labi, ja arī preces, kas ir saistītas ar ceļu, ceļu transportu, tiktu atbrīvots no PVN. Paldies! Paldies, turpin priekšstādātāji. Tagad vārds Šmita kungam. Divas minūtes. Paldies, priekšstādātāji. Paldies, referentkungs. Jūs esat īstenojis lielisku darbu. Liberāļu grupa ir pozitīvi noskaņota pret komisijas zaļo grāmatu. Eiropai nepieciešams labāk organizēt savu PVN sistēmu, lai tā stiprinātu vienoto tirgu. Taču PVN sistēma dažādās valstīs ir pārāk atšķirīga, un tas rada šķēršļus. Labāka PVN politikas harmonizēšana ES ietveros ir nepieciešama, tāpēc mēs augstu vērst, vērtējam tālāku PVN līmeņu harmonizēšanu. Mēs arī atbalstām jūsu ideju par PVN neutralitāti. Mēs, komisāra kungs, to atbalstām. Mēs uzskatām, ļoti laba doma ir arī par to, ka par privātpersonām uzņēmumiem nevajadzētu maksāt papildus nodokļu slogu. Referents arī norāda, cik svarīgi izskatīt ir uh, nodokļa attiecības ar reģionālo un, un, eh, paš, un vietējām pašvaldībām, jo šī uh, saikne dažādās dalībvalstīs ir atšķirīga. Mums ir jāsamazina atbrīvojumu no PVN skaits, jo tiešām tas palielina administrīvo slogu. Tomēr ir viens atbrīvojums, par kuru es tiešām iestājos, un tas ir atbrīvojums no PVN bezpēļņas organizācijām. Komisija ir uzsākusi pārkāpumu procedūru pret Zviedriju, tāpēc, ka Zviedrija atbrīvojasi bezpēļņas organizācijas no PVN, un manā skatījumā tas nav pareizi. Mēs iestājāmies par rezolūciju uh, par bezpējas organizāciju atbrīvojumu no PVN. Es redzu, ka komitejā šīs eh, idejas tiek atbalstīt, atbalstīts, un komisija tas būtu jāuztver kā skaidra zīme, kādā virzienā mēs vēlamies iet. Tātad bezpējas organizācijas nevajadzētu nospiest ar nodokļu slogu bezpējas organizācijām katrā valstī vajadzētu izmantot tās pašas iespējas visās dalībvalstīs. Likmei, nulles likmei jābūt vienādai. Lielas paldies, komisāri, veiksmi jūsu grūtajā darbā. Paldies. Paldies. Turpin priekšsētātā Streičē kungs. Vienu minūtu, lūdzu. Uh, Labdien. Manai runai atvēlētais laiks ir tikai viena minūte, tāpēc mēģināšu izteikties pēc iespējas īsāk. Norādīšu uz trim punktiem. Pirmkārt, sveicu un pateicos Kazas kungam. Nav politiski pareizi, jo tāda ir man personīgā nostāja. Es zinu, ka jūs esat mūsu parlamenta uzticams eh, deputāts nu no jau septiņus gadus bet es skaidri zinu, ka jūs zinat, par ko es runāju. Taču otrais komentārs no manas puses. Eh, man ir bāžas, ir tādas, ka tā saucamā zaļā PVN stratēģija, kam ir paredzēts eh, uzlabot eh, vidē draudzīgu preču un projektu izstrāde patiesībā novedīs pie tā, ka arvien vairāk e, izvairīsies no nodokļu maksāšanas. Mums nevajadzētu pieļaut šādu iespēju. Nu, līdz ar to mans laiks ir beidzies. Paldies! Trešo punktu es pateikšu Kazas kungam personīgi. Grazie. La parola all'onorevole Morganti per un minūte. Lielas paldies. Morganti kungs, viena minūte lūdzu. Paldies, priekšstādātāji kolēģi. Sākumā gribētu uzteikt Kazaskungu referentu par viņu lielisko darbu. Esmu gandarīts par to, ka te pastāv daudz atsauču uz administratīvā sloga mazināšanu. Mūsu rīcībā taču ir daudz tehnoloģisko instrumentu, un tie tiešām varētu būt ļoti noderīgi, īpaši maziem vidējiem uzņēmumiem. Īpaši gribu uzsvērt to grozījumu, kur iesniedz mana grupa, tas arī tik iekļauts kala variantā. Uh, Te ir paredzēts uh, um, maksimālais uh, daudzums uh, atbrīvojumiem no PVN. Tas samazinātu izmaksas un ļautu, jo īpaši izmantot vienoto tirgu īpaši jaunajiem uzņēmumiem. Ja mēs vēlamies izvairīties no krāpniecības, tad mums ir uh, nepieciešama lielāka konsolidācija. Diemžēl pēdējā laikā krāpniecības ir bijis ļoti daudz. Paldies! Paldies, saka prie, priekšstādātājs Vermāns Kundze. Priekšstādātājs Kundze, kolēģi, ņemot vērā to, cik nozīmīgs ieņēmuma avots ir PVN eh, valstu budžetiem, kam tagad neklājas viegli, es domāju, ka jebkurš kaut mazs sistēmas uzlabojums ir no svara. Uh, PVN sistēma ir balstīta uz likumdošanas aktiem, kas ir pieņemti ES līmenī un izmantoti dalību valstīs. Tādēļ ir jārunā par praktisko pielietojumu un leģitimitāti. Zaļajā grāmatā ir norādīts, ka sistēma ir pārāk sarežģīta un tas, um, tā neatbilst pilnveidota iekšējā tirgus prasībām. Mēs pieprasām skaidrus noteikumus un plašu aprēķina bāzi um, ar mazu izņēmumu skaitu. Domāju, šāda pieeja ir loģiska. Uh, Mēs vēlamies efektīvāku PVN iekasēšanu un tajā pašā laikā jāparūpējas, lai uzņēmumiem nerastos papildus sloks, ne administratīvs, ne finansiāls. Ir jāparūpējas, lai sistēma ir uh, rīcībspējīga un efektīva ir nepieciešams arī asi vērsties pret ļaunprātīgu sistēmas izmantošanu un krāpšanu. E, noteikumiem ir jābūt vienkāršotiem un jāparūpējas, lai direktīvu īstenošana dalību valstīs norisinātos gludāk. Un paldies Kāzas kungam par šo veiksmīgo ziņojumu. Paldies! Fejo kungs uz divām minūtēm lūdzu. Senjora prezidents, uhlet. Priekšsēdētāji. Ziņojums, par ko šodien apspriežamies ir eh, loģisks un pamatots. Eh, Kazas kungs piedāvā pat tādu jaunu redzeslēņķi, eh, no kura paskatīties uz PVN un aplikšanu ar nodokļiem kopumā. Protams, mūsu priekšlikumi ir veiksmīgi un es ceru, ka komisija arī tos uztvers nopietni. Protams, vēlējos teikt dažus pateicības vārdus Kazas kungam. Tomēr tas nenozīmē, ka man nav arī šaubu vai ka man nav bažu. Rakstīts, ka PVN ir nopietns e, ieņēmumu avots, bet tas var arī nedaudz kavēt tirgu attīstību. Tas e, ļoti spēcīgi ietekmē visas norises tirgos. Un tieši šī iemesla pēc ir jāparūpējas, lai um, patērētājiem būtu mazāk izmaksu, lai būtu mazāk birokrātijas, administratīvā sloga un, protams, ir aktīvāk un asāk jāvērš pret ne, nodokļu nemaksāšanu un citām krāpniecības formām. Sistēma, iemaksu sistēma PVN um, jomā ir jāuzlabo. Uh, Es gribēju teikt, tagad nodokļi tiek paaugstināti, un tieši tādēļ mums jāprūpējas arī par labu uh, kompensācijas sistēmu. MVU ir atkarīgi no tā. MVU maksā PVN, un nu, ļoti ilgs laiks paiet, kamēr viņi saņem to atpakaļ. Tādēļ sistēmai ir jābūt attaisnotai un tai ir jāņem vērā tieši MVU īpašās vajadzības. grūtos laikos mums ir vairāk uzmanības jāpievērš MVU. Parlaments ir apņēmības pilns izveidot labāku PVN sistēmu, un es domāju, mūsu labā griba ļoti labi ir atspoguļota eh, Kazas kunga ziņojumā. Paldies, tagad Korejo Kampas kungs uz trim minūtēm. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Jā, Kazas kunga ziņojums ir labi sagatavots, bet vajadzētu uzdot jautājumu, kādēļ ir vispār jāpārstrādā PVN sistēma dalību valstīs. Protams, eh, vienotais tirgus ir realitāte, bet dalību valstīs PVN sistēmas ir ļoti atšķirīgas, un tas tirgus attīstību var kavēt. PVN tiek uh, uzlikts uh, kā tāds pievienotās vērtības nodoklis pakalpojumiem un precēm. Uh, Un, protams, eh, kā jebkurš nodoklis, tas eh, paver iespējas arī negodīgiem cilvēkiem. Tādēļ ir aktīvāk un drakoniskāk jācīnās pret krāpšanu. Protams, ir daudz un dažādi pasākumi, kas tiek īstenot iekšējā tirgus ietvaros. Mums ir jābūt labākai un uh, efektīvākai sistēmai, lai vienotais tirgus varētu zelt un plaukt, un uh, ir jāgroza arī pakalpojuma direktīva. Ir jābūt instrumentiem, uh, kas ļauj uh, mums atbrīvoties no dažādiem šķēršļiem, uh, un padomāsim arī par to, kas notiek uh, tiešsaist režīmā, piemēram, internetā arī notiek tirdzniecība, un cilvēki daudz preču pasūta internetā, piemēram, grāmatas, arī tur ir PVN, un tas viss nav tik vienkārši. Tādēļ likumdošanu vajadzētu vairāk harmonizēt, un PVN uh, ir jābūt arī vienotiem formulējumiem. Mums vajadzētu eh, paaugstināt eh, varbūt eh, PVN, bet vajadzētu pazemināt citus nodokļus. Neaizmirsīsim, ka uh, Eiropā pastāv tāds fenomens kā sabiedrības novecošanās. Tādēļ ir jāsaprot, ko darīt ar netiešajiem nodokļiem. Ir jāatrod labs līdzsvars starp tiešo un netiešo aplikšanu ar nodokļiem. Runājot par PVN reformēšanu, vienmēr jāpaturprātā arī subsidaritātes princips. Mēs nevarētu pieļaut pārāk daudz variantu un dažādības PVN sistēmas ietveros. Ir jābūt uh, skaidrībai, vienkāršībai, un ja mēs runājam par pakalpojumiem, kas tiek aplikti ar PVN, ir jābūt konkrētam šo pakalpojumu sarakstam, lai būtu tāda pāredzamība. MVU arī maksā PVN un eh, ne jau vienmēr eh, krāpjas tikai individi, eh, privātpersonas, citreiz krāpniecība notiek arī uzņēmumos, tādēļ par to aktīvi jāvēršas. Paldies! Kūžus kungs uz vienu minūti, priekšsēdētājs kundze, dāmas un kungi, es augstu vērtēju to, ka Kazas kungs savā ziņojumā vēršas pret birokrātiju, ka tā ir jāsamazina. Jāsaka, ka Eiropas Savienības pilsoņi aizvien noveco, tas, protams, nelabvēlīgi ietekmē gan uh, tirgu, gan ekonomiku, gan arī valstu budžetus. Tādēļ ir jārunā par sistēmas reformēšanu, par nodokļu uh, sistēmas reformēšanu. Vairāk vajadzētu vē, uzmanību vērst tieši uz netiešo aplikšanu uz, ar nodokļiem. Es gribētu teikt, ka nodokļu sistēmām ir jābūt vienkāršākām, bet īstenībā šim jautājumam joprojām ir jāpaliek dalību valstu pārziņā. Mums ir jāvēršas pret PVN harmonizāciju. Tas īstenībā būtu tikai pirmais solis vienotas vienotas PVN sistēmas virzienā, un es atļaušos teikt, ka Eiropas Savienībā tas būtu pirmais solis ceļā uz Elli. Paldies, eh, saka priekšsēdētāja. Obermaira kungu zālē neredzu. Stolojana kungs tagad. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, priekšsēdētāji kungs krīze ir uh, um, radījusi tādu situāciju, ka daudzās dalībvalstīs tiek paaugstinātas PVN likmes, un PVN kļūst par arvien svarīgāku ienākumu avotu valsts budžetam. Katru gadu es tiekos ar uh, studentiem, un mēs analizējam informācijas aprites. Um, norisi un PVN iekasēšanas ceļus Eiropā, un studenti uzskata vai secina, ka PVN sloks ir ļoti liels tādēļ, ka sistēma, kas tiek izmantota Eiropā, ir ļoti sarežģīta. Tādēļ es atbalstu uh, mana kolēģa Kāza priekšlikumus uh, Eh, katrā dalību valstī eh, samazināt eh, izņēmumu skaitu attiecībā uz PVN un samazināt tos, to gadījumu skaitu, kad ir pazemināta PVN likme, jo tas viss tikai palielina birokrātiju. Es iestājos arī par to, tiem pasākumiem, kas vērsti uz birokrātisko šķēršļu mazināšanu un es eh, neesmu pārliecināts par to, ka tādu vispārēju uh, izņēmumu noteikšana bezpējas organizācijām, labdarības organizācijām būtu pamatoti. Neminēšu konkrētus piemērus, bet daudzas, daudzi uzņēmumi patiesībā slēp savu patieso darbību un ieņēmumus. Paldies. Vārds Ludvigsona kungam. Paldies, priekšsēdētāja kundze. Kopumā šis ziņojums ir ļoti labs. Es domāju, ka ir palik, salikt pareizie akcenti, lielāku efektivitāti, mazāku birokrātijas un aktīvāku cīņu pret krāpšanu. Es domāju, ka būtu jāuzlabo PVN direktīva šajās trīs jomās. Un es gribētu tagad pievērsties jautājumiem par nodokļu uh, režīmu bezpēļņas organizācijām. Uh, Austrija, Dānija, Zviedrija un Somija pēdējos gados ir kritizēts par to, ka tās neīsteno pilnībā tiesību aktus, kas ir spēkā. Uh, un uh, šīm valstīm ir jāmaina nacionālās PVN likumdošana. Es domāju, ka patiesībā šādas izmaiņas būtu jāizdara Eiropas Savienības līmenī, un PVN direktīvā jāpalīdz iespēja dalību valstīm noteikt izņēmumus PVN ziņā bezpēļņas organizācijām. Mums ir jāparādz ļoti stingri noteikumi, lai nebūtu pārāk daudz izņēmumu direktīvā paredzēts bet uh, tomēr ir jāpieļauj le, lielāka elastība dalību valstu līmenī. PVN atbrīvojums bezpēļņas organizācijām ir labākais veids, kā veidot pilsonisku sabiedrību, kuras uh, centrā, demokrātiski sabiedrības centrā ir sabiedriskās organizācijas. Mums ir uh, jālūkojas uz uh, mazie, mazām bezpēļņas organizācijām, kas veidojas vietējā līmenī un ir ļoti atšķirīgas no lieliem transnacionāliem uzņēmumiem. Ir jādomā par uh, to, kā samazināt birokrātisko slogu uh, cilvēkiem, kas uh, darbojas šajās organizācijās. Tā vietā, lai palielinātu subsīdijas, mums būtu drīzāk jāsamazina birokrātija. Man ir prieks redzēt, ka šajā ziņojumā ir dots skaidrs signāls komisijai, ka ir jāparāda šāds izņēmums bezpējas organizācijām. Tas ir nopietns solis uz priekšu. Paldies! Paldies! Saka priekšsēdētāji, neredzu zālē Kurska kungu. Ā, viņš nu pat tomēr ir ienācis zālē. Tādēļ arī došu viņam tūlīt vārdu. Paldies! Eiropas Savienība uzskata, ka PVN paaugstināšana dalību valstā palielinās budžeta ieņēmumus. Patiesā situācija ir gluži citādāka. Pēdējos 22 eh, stundu laikā mazie un vidējie uzņēmumi iztērēs 23 eh, miljonus stundu, lai izpildītu birokrātiskās prasības aptuveni 300 mazo, eh, mazo ģimenes uzņēmumu tiks slēgti un 20 cilvēki zaudē savas darba vietas, un tas viss tikai birokrātijas dēļ Eiropas Savienībā. Mums būtu jānosaka standārta PVN likmes noteiktām preču grupām gan eh, e-komercijā, gan, gan uh, reālajā komercijā, un katrai dalību valsti ir jādod tiesības izlēmt par savu nodokļu politiku. Mums ir jāapliek ar nodokļiem patēriņš, nevis ražošana. Paldies! Gālas Pelčes kundzei vārds. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs. Es vispirms vēlējos pateikties referentam par viņu izcilo veikumu, jo ekonomiskā un nodokļu politika ir ļoti svarīga. Ja mēs runājam par minimālo harmonizāciju, bez šīs harmonizācijas mēs nevaram uh, veicināt uh, konkurētspēju Eiropā. Šādi principi jau ir apstiprināti pirms vairākiem gadiem, bet tagad situācija ir mainījusies, šī sistēma ir kļuvusi pārāk sarežģīta, ir pārāk liela birokrātija un administratīvie uh, slogi, un tas viss traucē Eiropas uh, Savienības iekšējā tirgus integrāciju. Tāpat uh, ir daudz uh, nodokļu krāpšanas gadījumu, izvairīšanās no nodokļu maksāšanas, un mēs zaudējām miljārdiem eiro šajā procesā. PVN ir ļoti svarīgs ieņēmumu avots un tas palīdz mums nodrošināt mūsu sociālās nodrošināšanas sistēmas. Mums ir eh, tai pašā laikā jāparedz arī izņēmumi PVN sistēmā, jo mēs nevēlamies uh, radīt uh, konkurences skropļojums nākotnē. Tāpat ir jā, jāpastiprina no, nodokļu krāpniecības apkarošanas gadījumi un jāvienkāršo sistēma. Tāpat mums jādomā par to, kā padarīt šo sistēmu caurskatāmāku. Tāpat mums ir arī jādomā par pārobežu darbību. Mēs nedrīkstam aizmirst, transakcijas, kas notiek arī Eiropas Savienības iekšienē, jo tas ir ļoti svarīgi, domājot par iekšējā tirgus integrāciju. E, ir ierosināti vairāki nodokļu iekasēšanas modeļi. Manuprāt, mums būtu jāatbalsta tādi modeļi, kas nodrošina nodokļu ieņēmumu pieaugumu. Paldies referentam, paldies deputātiem. Paldies. Paldies, Švāba kungs, uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētājs kundz, dāmas un kungi, komisāra kungs. PVN sistēma eh, eksistējis 17 gadus, un tagad Eiropas uzņēmumiem eh, šī sistēma rada šķērsli. Tie nevar brīvi darboties vienotajā tirgū. Uh, Dalība valstīs īstenošana ir ļoti atšķirīga un administrācija ir tik sarežģīta, ka mazie un vidēji uzņēmumi bieži vien eh, nevar saprast, kur gals, kur sākums. Tieši e-komercijas, elektroniskās tirzniecības laikā mums ir jāsaprot, ka PVN ļoti spēcīgi ietekmē iekšējo tirgu un tādēļ ir jāizvairās no dažādām barjerām. Tās ir jānojauc, jo gal galā ieguvēji būs arī patērētāji. Komisijas piedāvātais likumdošanas iniciatīvas projekts ir ļoti svarīgs un tādēļ es arī augstu vērtēju mums piedāvāto zaļo grāmatu. Ir jāsamazina birokrātiskās barjeras un ir jāvienkāršo sistēma. Kazas kungs ziņojumā ir piedāvājis ļoti pamatotus un loģiskus priekšlikumus prieti standarta aprēķinošanas bāzi un vienkāršotas nodokļu deklarācijas. Protams, <clears throat> dalību valstīm vajadzētu arī labāk sadarboties, lai varētu īstenot uh, izcelsmes valsts principu. Mums ir jāsaprot, ka arī komisija un parlaments augstu vērtē šos priekšlikumus, un tie nāks par labu arī dalību valstīm. Jāsaprot, ka pašreizējā sistēma nav optimāla un uh, pateicoties Kazas kunga ziņojumam, varēs to pamatīgi uzlabot. Priekšsēdētais kundze, es atbalstu regulas, nevis direktīvas ieviešanu, lai Eiropas Savienībā būtu labāka PVN likumdošana un lai sistēma nāktu par labu eh, gan vienotēm tirgumu, gan MVU, kas tajā darbojas. Paldies! Paldies! Es sajakungs, lūdzu, divas minūtes. Paldies! Priekšstādātāja komisāra kungs. Vispirms gribu pateikties Kāzas kungam. Viņš ir eh, īstenojis ļoti labi sabalansēt ziņojumu. Tas ir spēcīgs ieguldījums parlamenta uh, darbā. Lielās atšķirības ar PVN likmēm dažādās valstīs un uh, izmaksās ir bijušas par šķēsli iekšējā tirgus, vienotā tirgus darbībai. Šī sistēma, kas ir bijusi spēkā, bijusi spēkā 17 gadus, ir pilnīgi jāmaina, jo īpaši tagad finanšu krīzes apstākļos izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un krāpniecība ir problēma dalībvalstīm un vienkāršiem cilvēkiem un uzņēmumiem jāmaksā papildus krāpnieku dēļ. Mums būtu jāuzlabo sadarbība, koordinācijas ar dalību valstīm. Un es ceru, ka komisija daudz uh, stingrāk cīnīsies pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Tā saucamā zaļā stratēģija, zaļie nodokļi vēl ar vienu man liekas apšaubām, un šie drīzāk te tiks radītas vairāk problēmu nekā vienkāršojumu administratīvajam slogam būtu jābūt mazākam nekā mazākam, un prasības iesniegt pārskatus maziem vidiem uzņēmiem ir jāsamazina. Jāņem vērā tās jomas, kur ir iesaistīti daudz nodarbinātie, piemēram, amatniecība. Varbūt varētu samazināt materiāla izmaksas, tāpēc uh, būtu vērts ievies mazāk PVN šajā ziņā. Arī bezpējas organizācijas, jo īpaši jāņem vērā tā, lai dalībvalstīm būtu tiesības atbrīvot šīs organizācijas no PVN, ja dalībvalsts tā vēlas. Cerams, ka dalībvalsts tā darīs. Paldies! Paldies! Turpin priekšsēdētāji. Tagad vārds Fernandeša kungam. Divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu sākt ar manu kolēģi sveikšanu, jo īpaši gribu uzsveikt, uzteikt referenta Kazaskunga darbu. Tas tiešām ir izcils veikums. Harmonizācija un vienkāršošana PVN sistēmā Eiropas Savienībā radītu lau, lielāku saurskatāmīgu, uh, efektivitāti un arī ļaut izvairīties no krāpniecības. Mēs šādi varam veicināt vienotā tirgus darbību, varam eh, sekmēt Eiropas Savienības un Eirozonas konkurēt spēju. Mums šī konkurēt spēja ir nepieciešama līdz ar to eh, cīņa ar eh, izvair, nodokļu maksā, izvairīšanos nodokļu maksāšanu ir mūsu prioritāte. Tā izmaksā simtiem miljārdu eiro, 21% no PVN ien, ieņēmumiem apmēram tik daudz dalībvalstīs netiek nomaksāts. Un, eh, daudzās dalībvalstīs PVN ir galvenais ieņēmumu avots. Mums ir sama, jāsamazina administratīvais sloks. Un mums ir jāuzlabo tiesību akti PVN jomā visā Eiropas Savienībā ieņēmumi vienkārši nevar atļauties papildu administratīvos uh, izdevumus uh, saistībā ar PVN, un tas jau īpaši attiec uz mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Vairāk par 99% Eiropas Savienībā ir MVU, un šie uzņēmumi nodrošina daudz darba vietu. Portugālē 81% no visiem nodarbinātajiem strādā tieši mazajos un vidējos uzņēmumos. Dal, dalībvalsts, kas saņem ārēju atbalstu, eh, tām ir jo īpaši pienākums eh, ievākt pēc iespējas vairāk nodokļu un tos attiecīgi stingri izmantot. Šīm valstīm ir jāizveido skaidrs saraksts attiecībā uz atbrīvojumu no PVN, un tāpēc mums ir jābūt īpaši solidāriem. Paldies! Paldies, turpina priekšsēdētāji. Tagad vārds Maconi kundzei. Viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Šis ziņojums nāk īstajā laikā, un Kazas darbs uh, ir bijis ļoti labs. Uh, viņš pareizi ir definējis uh, eh, Eiropas tautas partijas nostāju par PVN sistēmas reformu. Tas mums ir jāīsteno. Es domāju, uh, ka šajā ziņojumā izvirzītie mērķi ir tiešām atbalstāmi. Harmonizācija vienkāršošana, caurskatāmība. Tas īpaši attiec uz harmonizācijas īstenošanas instrumentiem. Kazas kungs ļoti atbilstoši ņem prātā uh, Eh, to, ka ir jāaizsargā nacionālā autonomija. Tā tad ir jānodrošina subsidiarietātes principu ievērošana. Ir divas pamatlietas, eh, kurās, kā domāju, komisijai būtu jārīkojas pēc iespējas ātrāk. Atbrīvojumi no PVM. Pirmkārt, eh, šī ideja vispirms būtu jāizskaidro visa sistēma bezpējas organizācijām, nevalstiskām organizācijām. Taču Komisijai, lai to darītu, ir jāņem vērā, ka ir, tā sakot, jāiztīra visi atbrīvojumi, kas līdz šim tika izmantoti nepamatot. Un tad arī ir runa par administratīvo slogu samazināšanu sistēmai, būtu vairāk jāpielāgo jaunie tehnolo jaunās tehnoloģiskās iespējas, tas nāk par labu uzņēmumu un visiem pārējiem. Paldies! Mancelnī kundze turpina priekšstādātāji. Tagad eh, brīvā mikrofona procedūra. Daudzi kolēģi vēlas izteikties. Lūdzu, ievērojiet jūs runāju atvēlēto laiku. Luen kundze, vienu minūtu lūdzu. președinte, stimați colegi, taxa pe valoare adăugată este o sursă indispensabilă de venituri pentru... PVN ir ļoti svarīgs eh, ieņēmumu avots nacionālajiem budžetiem. Daudzām dalībvalstīm tas ir pamatavots. Krīzes sākumā PVN bija 8% dalībvalstīs, bet ar laiku šis īpatsvars ar vienu pieauga, jo dalībvalstīm PVN likme bija jāpaudzina. Uh, uzņēmumiem PVN ir apmēram 60% no visā administratīvā sloga. Tāpēc vienkāršošana ir būtiski svarīga labas ekonomikas darbības nodrošināšanai. Es vēlos, lai pēc iespējas ātrāk uh, tiktu īstenoti aspekti attiecībā uz PVN likmi un atbrīvojumu no PVN. Jo ekonomikas, eh, ekonomikā iesaistītām pusēm tas ir ļoti svarīgi. Tas fakts, ka birokrātiskais sloks ir eh, liels, Uh, arī in, investoriem, ārvalstu investoriem, uh, Eiropa vairs nav tiks interesants ieguldījumu ieguldījumu um, objekts. Lielas paldies, Kutaškungs, vienu minūti. Paldies! Šajos uh, ekonomiskās krīzes uh, apstākļos un pārlieku lielu valsts parāda apstākļos PVN ir ļoti svarīgs ieņēmumu avots. Taču PVN likmes paaugstināšana nenozīmē, ka, uh, tik, ka pieauga ekonomika. Rumānijā PVN ir 24%, tas tā tik palielinās, taču ekonomika ar to nesāka pieaugt, bet tikai vairojās nabadzīgo cilvēku skaits. Mums ir jānosaka dro, līdzvērtīgāki, drošāki pasākumi, kas nāktu par labu arī maziem vidiem uzņēmumiem, kas taču ir Eiropas ekonomikas virzītāji. Augstu vērtēju referenta ieroši, ierosinājumu noteikti slieksni maziem vidējiem uzņēmumiem, lai viņiem izdevumi būtu mazāk un lai viņi varētu labāk darboties tirgu. Liels paldies, saka priekšsēde Rībika kungs lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Es arī augstu vērtēju to darbu, kas ir paveikts, lai izanalizētu, kādā stāvoklī mēs esam ar PVN nodokļu iekasēšanu. Viss tas, ko es dzirdu, un tas, kas ir uzrakstīts, liecina par to, ka pa šiem 17 gadiem, kopš darbojas šis nodoklis, viņš ir kļuvis arvien grūtāk iekasējams, un viņš ir kļuvis arvien vairāk sadrumstalots, un viņš ir devis iespēju arvien vairāk krāpties. Izskatās tā, ka mēs tādam vecam, klibam, slimam zirgam tagad domājam pielikt jaunus pakavus un domājam, ka viņš labi skries. Manā izpratnē vajadzētu nopietni padomāt ne uzreiz bet varbūt nākotnē no šī nodokļa vispār atteikties un aizstāt viņu ar apgrozījuma nodokli kas uzreiz izslēgtu visādas krāpšanās schēmas un padarītu arī vienkāršāku administrēšanu. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Πάσκα. Liels paldies, Paškas kungs. Paldies, priekšsēdētāji. PVN ir viens no būtiskajiem ieņēmuma avotiem Eiropas Savienībā. Ja notiek eh, tirdzniecība pārobežu režīmā, protams, tas paver arī dūris krāpniecībai, tādēļ jāmeklē jauni ceļi, kā iekasēt PVN. Nodokļu politika ir dalība valstu pārziņā, tādēļ Eiropas Savienības iejaukšanos šeit vajadzētu ierobežot. Protams, Kazas kunga ziņojumā ir vairāk priekšlikumu, kā uzlabot sistēmu, tie mums kalpo par iedvesmas avotu. Un, protams, mehānismus ir iespējams labāk koordinēt, iekasējot nodokļus, it sevišķi, ja mēs runājam par dažādām pārobežu transakcijām. Un vajadzētu arī runāt par administratīvās logas samazināšanu. Eh, ir jāvienkāršo arī eh, nodokļu deklarācijas, eh, vajadzētu būt iespējām tās aizpildīt internetā un ir jābūt arī pietiekami plašai konsultācijas sistēmai. Sistēmai tāpat jābūt caurskatāmākai, vienkāršākai un labākai kopumā. Paldies, saka priekšsēdētāja. Tagad Bronsa kungs. Referents raksturo harmonizācijas trūkumu kā īpašo problēmu saistībā ar PVN. Es pilnīgi nevaru piekrist, tā nekādā ziņā nav problēma. Patiesībā nodokļi tiek iekasēti, lai gūtu ienākumus un lai nodrošinātu sociālo jomu. Nodokļi nav paredzēti, lai tie būtu skaisti vai kaut kā harmonizēti. Katrai dalībvalstī pašai ir, būtu jābūt teikšanai, kādas ir PVN PVN likmes. Mums nebūtu jāiekasē nodokļi, nodokļu iekasīšanas dēļ vai tāpēc vien, lai līdzinātos kaimiņu valstīm. Es nereformētu PVN, es vienkārši to aizstātu ar pārdošanas eh, nodokli. Šīs nodoklis, eh, PVN nodoklis ir regresīvs, jo tas no tā nekāda labuma nav. Ja tikt pievērots eh, nulles likmes PVN, tad, eh, tad PVN būtu piesaistošāks, taču ir aizdoms, ka šāda veida preces vienkārši eh, arī tiktu pakļauts harmonizāciju. Paldies. Segerši kungs, lūdzu. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtár. Paldies, priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Jobbik partijas pārstāvi ir vairākas reizes iztē, izteikušies, uh, lai runātu pret PVN. Šis uh, un uh, pret Eiropas Savienību un pret harmonizāciju, bet ļoti bieži cilvēki runā tieši par harmonizāciju, ka tā lūk ir tā galvenā vērtība es. Cilvēki šādā veidā ar PVN grib uh, Uh, veicināt sociālo sistēmu. Bet ja jūs paskatāties uh, uz lielajām atšķirībām Rietuma Eiropā, sociālajā slāņa atšķirībām, bet Austruma Eiropā šīs atšķirības ir uh, vēl lielākas. Austruma Eiropā PVN likme ir augstāka nekā Rietuma Eiropā. Piemēram, Ungārijā mūsu PVN likme būs 27%. To ierosina valdība tādā veidā vienkārši tiks, tiks izspiest pēdējie spēki no vienkāršiem cilvēkiem. Es nedomāju, kā Eiropas. Ka tas ir, es nedomāju, ka tas ir pareizi, un Eiropas Savienībai būtu jāiejauc, ka cilvēki šādi tiek izspiesti. Un tikai tā var nodrošināt uh, labvēlīgs apstākļus visiem cilvēkiem. Flaša Vebenova lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Uh, Paldies, komisārkungs. Komisārkungs. Pirms. Cieľom by malo byť uh, posilniť jeho. E, pirms 17 gadiem tika ieviests PVN un galvenais nodoklis, e, galvenais nodoms nodokli ieviešot bija iekšējā tirgus darbības uzlabošana. Protams, mums ir jāatceras arī 2020. gada stratēģija. Un PVN varētu būt kā tāds papildus motors izaugsmas un nodarbinātības veicināšanai, kā arī budžeta konsolidācijai Eiropas Savienībā. Un mums ir nepieciešama labāka PVN sistēma, ir jāņem vērā arī sociālā un tehnoloģiskā attīstība dalība valstīs ir jāsamazina sloks uz pilsoņu pleciem un uh, ir jāsaprot, no kā var iekasēt vairāk nodokļus un no kā nē. Mums ir, protams, jādomā, kā ar šī instrumenta palīdzību uzlabot eh, mūsu uzņēmumu konkurētspēju. Ir jāatrod labākie risinājumi, lai iekasētā eh, nauda nenonāktu nodokļu paradīzēs. Paldies, Paldies Flešikovs kungs. Vai vēl kāds kolēģis grib izteikties brīvā mikrofona procedūras ietveros? Bazēsku kundze, lūdzu foarte mult, doamnă președinte. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī no savas grup, puses gribētu uzteikt eh, kolēģa Kāzas lielisko darbu. PVN ir pamatresurs nacionālajiem budžetiem, taču krīzes apstākļos labāk būtu izvairīties no PVN likmes paaugstināšanas, citu likmi, citu nodokļu paaugstināšanas, tad, kad ir uh, alternatīvas. Piemēram, Rumānijā PVN tika paaugstināts par 5%, par 5 punktiem no 19 līdz 24%. Tas radīja papildus slogu cilvēkiem, un tas nav pareizais veids, kā uzlabot ekonomiku. Tāds bija sāk, mērķis izv izvirzīts, taču labāk būtu bijis izmantot divu pakāpju procedūru Šodien Rumānija ir starp tām dalībvalstīm, kur ir PVN likme viena no augstākajām, un mums vajadzētu eh, labāk stimulēt uh, Eiropas fonda izmantošanu. Paldies, Bazesku kundzi. Pilī kungs lūdzu. Pateicos Bazesku kundzei par viņas komentāru. Jā, mums tiešām jāuzlabo ekonomika. Uh, jāstimulē šādi pasākumi. Mana valsts ir sniegusi savu ieguldījumu šai ziņā. Manā valstī tika samazināta likme restorāniem un citām pakalpojumu sektoru uzņēmumiem. Uh, Un daudzos gadienos e, šie uzņēmumi ir samazinājuši arī savas cenas, un līdz ar to ir pieaudzis to cilvēku skaits, kas izmanto šos pakalpojumus. Protams, ir jomas, kurās mēs varam stimulēt ekonomiku, samazinot nodokli. Kaut arī doma par e, vienādu likmi visā Eiropā būtu vēlam, tā tomēr nenesīs attiecības rezultātus. Lielas paldies, turpina priekšsēdētāji! Līdz ar to ir beigusies brīvā mikrofona procedūra un tagad dod vārdu komisāram Šemitam. Thank you, Mrs. President. Paldies, priekšstādātāji godātie deputāti. Es gribu pateikties jums par jūsu komentāriem un par jūsu paustajiem viedokļiem šo ļoti interesanto debašu laikā. Esmu priecīgs par to, ka Eiropas parlaments un iesaistītās puses uh, Eh, ir vienādos, eh, viņiem ir vienādi viedokļi mm, par to, ka PVN sistēmai būtu jābūt eh, vienkāršākai, pielāgotākai tirgus prasībām, caurskatāmākai. Esmu pateicīgs par jūsu institīvu, par nepieciešamību pāraudzīt, pārveidot visu PVN sistēmu. Tas ir milzīgs darbs, ļoti svarīgs Gal galā mēs nedrīkstam aizmirst par to, ka vairums no PVN tiesība aktu ir balstās uz līgumu 114. 113. pantu, kur paredzēts uh, vienprātīgs lēmums padomē. Ja padome grib izpildīt augstās gaidas, tad uh, būtu jāatsakās no mūsu parastā business as usual modeļa un jāizvērš reformas. Komisija, protams, ņems vērā ierosinājums, secinājums, kas izriet no Eiropas parlamenta darbības nākošajā PVN sistēmas pārskatīšanā. Mēs analizējam mūsu darbu arī par, analizēsim mūsu darbu arī paziņojumā, ar kur nāksim klājā līdz gada beigām bet jau tagad strādājam pie konkrētiem priekšlikumiem, kā uzlabot sistēmu un arī pie tiem jautājumiem, kas šeit atainojās šodienas diskusijās - krāpniecība, labāka darbību koordinācijas starp dalību valstīm, jautājums saistībā ar atbrīvojumiem no PVN. Visi šie jautājumi tagad tiks detalizēti skatīt mūsu analīzē un mēs raudzīsimies, kā mēs varam īstenot reālu stratēģiju un nāksim klajā ar saviem priekšlikumiem. Nobeigumā es gribētu vēlreiz pateikties parlamentam un personīgi Kāzas kungam par viņa lielo atbalstu un konstruktīvo pieeju. Paldies! Paldies, komisārkungs! Tagad eh, referents noslēgs šīs debats. Lūdzu, Kazaskungs, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Al, al. Paldies, priekšsēdētājs kundze, paldies eh, kolēģiem, kas izteicās debatēs un pauda man savu atbalstu. Un vēlāk, cerams, viņi to nodemonstrēs arī balsojumā. Es eh, šīs piezīmes uzklausīju ar lielu interesi un, eh, protams, daudz izteicās, ka administratīvo izmaksu samazināšana ir viens no būtiskākajiem soļiem, ko mēs varam spērt. Un, protams, tas atvieglos dzīvi MVU, kas veido mūsu tautsaimniecības mugurkaulu. Protams, sistēma tagad ir pārāk sarežģīta un ir ļoti daudz eh, soļu, ko ir iespējams īstenot jau nekavējoties, nenodarot milzīgu kaitējumu sistēmai un negrozot to tā ļoti būtiski. Mēs lūdzām, lai komisija sagatavo arī tādus paraugus rēķiniem, ko varētu izmantot harmonizētā veidā, un tas varētu mums ļaut izvairīties no daudzām problēmām, ar ko tagad saskaramies. Mēs runājam arī par e, datu harmonizāciju, kas ļaus e, samazināt e, arī tulkošanas problēmas. Tāpat mēs lūdzam, lai komisārs piedāvā mums uh, tādu pārskatu par uh, esošās sistēmas problēmām, un, protams, mēs negribam uh, palielināt slogus uzņēmumu pleciem, un ir jāparūpējas par uzņēmēju darbības veicināšanu, jo uzņēmēju darbība var plaukt tikai stabilitātes un noteiktības apstākļos, nevis tad, kad nav skaidrs, kas notiks nākamajā dienā. Uh, Un kolēģi teica, ka uh, šim likumdošanas aktam vajadzētu rezultēties regulā, nevis direktīvā, jo tas varētu panākt labāku harmonizāciju. Vēlējos pateikties visiem, kas ar mani sadarbojās, ēnu referentiem, uh, grupas sekretariātam, ekonomikas un monetāro lietu komitejai, un ceru, ka šis ziņojums tiks pieņemts ar nepieciešamo balsu skaitu, lai to vēlāk varam nosūtīt atpakaļ komisijai, lai tā veiktu turpmāko darbu. Paldies! Paldies! Kāzas kungam! Esam noslēguši debats par šo darba kārtības jautājumu, un balsojums būs 11.30. Nākamais darba kārtības punkts. Komisijas paziņojums par American Jobs Act, jeb Amerikas priekšlikumu radīt jaunas darba vietas. Komisāra kungs, jums tiek dots vārds. Lūdzu.